Liebe Kolleginnen un Kollegen. Dargie kolēģi. Begrüßen zu unserer heutigen Sitzung. Vēlējos jūs šodien sirsnīgi sveikt mūsu sanāksmē. Šī ir viena no pēdējām sanāksmēm, bet tādēļ nemazāk svarīga, jo šodien mums ir e, jāizskata Pērvanšas Bēreses ziņojums. Un mēs to esam apņemšies darīt ļoti pamatīgi pirms dot vārdu Bereses kundzei, lai viņi varētu iepazīstināt ar galvenajiem akcentiem savā ziņojumā, es vēlējos uh, saskaņā ar otro darbkārtības punktu jums šo to paziņot. Tātad mūsu delegācijas ceļojums kas notika pagājušajā pirmdienā un otrdienā. Tas uh, bija ceļojums uz Atēnām un Sekretariāts arī ir sagatavojis šo vizītes apskatu, atskaiti, jūs varēsiet ar to tā pamatīgāk iepazīties, bet es vēlējos teikt, ka tā bija ļoti interesanta un arī auglīga vizīte. Mēs tikāmies nevien ar valdības pārstāvjiem, ar banku darbiniekiem, MVU apvienības pārstāvjiem mēs varējām tikties arī ar sociālajiem partneriem, bet īstenībā otrdien gandrīz visu priekšpusdienas cēlienu mēs debatējām ar kolēģiem Grieķijas parlamentā. Tur bija pārstāvēti kolēģi no uh, Eiropas lietu komitejas, uh, finanšu un ekonomikas komitejas. Tur bija pārstāvēts visas uh, parlamentā esošās politiskās grupas un izvērtās tāda ļoti auglīga doma apmaiņa, bet eh, man ir jāpauž arī tāda neliela nožēla par to, ka politiķi Grieķijā bija ļoti sašķelt runājot par to, kā vajadzētu cīnīties pret šo krīzi. Un Tad, kad es uzstājos, es viņiem novēlēju tomēr izskaust šīs milzīgās politiskās domstarpības, eh, varbūt no tām uz kādu brīdi atkāpties un domāt par to, kā visiem kopīgi pievērēt nacionālus izaicinājumus. To darīja, piemēram, Zviedrija 90. gados. Diemžēl izstāsta, ka Grieķijā tas nebūs iespējams, un mēs pieredzējām, ka arī Portugālē tas nav iespējams. Tādēļ, ņemot vērā šo politisko fonu, esmu nobažījies, ka būs ļoti grūti atjaunot eh, uzticību finanšu tirgiem. Un tāpat esmu uh, noraizējies par to, ka Eh, šīs krīzes, kas tagad ir Grieķijā un iespējams, ka vajadzēs iedarbināt atbalstu mehānismu Portugālē jau pēc dažiem mēnešiem, eh, ka tās nebūs tik grūti pievārēt. Tā tad jūs varēsiet iepazīties ar ziņojumu par eh, Atēnām. Tālāk mēs tikāmies arī ar Grieķijas parlamentu priekšsēdētāju. Tālāk vēl viens paziņojums. Pagājušā gada oktobrī mēs sagatavojām starposmu paziņojumu, tagad uh, sagatavosim noslēgumu ziņojumu un par to arī diskutēsim. Mēs sapratām, ka būtu ļoti nu, mm, slikti un um, arī neauglīgi, ja eh, šos daudzos darba materiālus, kas ir apkopoti pusgada laikā komitejā, mēs vienkārši iegrūdīsim atvilknes dziļākajā stūrī un eh, sabiedrību informēsim tikai par uh, eh, vidusposmu ziņojumu un uh, beigu posmu ziņojumu. Tieši tādēļ kopīgi ar referenti, daudziem kolēģiem un sekretariātu esam apspriedušies un nonākuši pie secinājumiem, ka mums vajadzētu sagatavot tādu apkopoto materiālu sējumu, uh, kurā tiktu iekļaut visi dokumenti, tematiskie dokumenti, kas eh, radās darba gaitā, delegācijas ceļojuma protokoli, politikas eh, dokumenti, visi preses brīfingi tiks apkopoti un izdoti vienā vai divos sējumos saure referencbāzes haben. Lai mums būtu eh, tāds uh, labs informācijas apkopojums, ko varētu šādu un tādu pašķirstīt. Mēs saprotam, ka tas nebūs, eh, tā nebūs tāda grāmata, ko jūs lasīsiet no viena vāka līdz otram, bet tomēr šādu un tad tur eh, varētu iemest aci. Uh, Un mēs arī šos eh, dokumentus nosūtīsim nacionālajiem parlamentiem un visiem tiem, kas ar mums ir sazinājušies, gan kā sarunu partneri, gan eh, piegādājuši informāciju, gan ir bijuši autori un eh, sagatavojuši šos brīfingus. So viel als Information und jetzt komme ich zum. Tas bija no manas puses, un tagad trešais darba kārtības punkts uh, - pervanšs uh, ziņojuma apspriešana, un tieši tādēļ došu vārdu arī pašai autorei lūdzu. Merci, monsieur le Président. Euh, trois ans euh, après le, le début de... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Euh, š, kopš šīs krīzes prot, sākuma, protams, ļoti maz, kas ir atrisināts. Un Eh, šādu notikumu attīstību mēs eh, jau pirms eh, trim gadiem paredzējām. Mēs esam bijuši parlamentā atbildīgi, pildot savus pienākumus, un mums arī jādomā par to, kādu signālu mēs dosim. Pirms runāju par ziņojumu, gribu pievērsties vienai lietai. Diemžēl es nevarēju piedalīties braucienā uz Atēnām, jo tieši šajā um, laikā uh, uh, sociālo lietu komitejā notika debates par uh, arābu pavasari un revolūciju, par uh, jauno Briseles uh, konsensu. Un uh, tas, ko jūs uh, sasauc ar jūs teikto par to, ka trūka vienprātības Atēnās. Tā politika, kas tiek īstenota ar padomes vairākuma atbalstu un komisijas atbalstu, ir vairākām valstīm uzspiedusi uh, taupības pasākums, kam nevar būt vispārēja atbalsta, un tas rosina ļoti saspringtas debates, to mēs piedzīvējam arī mūsu parlamentā un arī dalību valstu parlamentos, un uh, šajā procesā iesaistās arī arotbiedrības, un tas ir normāls. Otram kārtām mani priecē tas, ka mūsu veikums var tikt apkopots uh, dokumentu kopumā, Mēs esam arī no sekretariāta saņēmuši Žaka Delora uzrunu uh, Eiropas parlamentu un Nacionālo parlamentu sanāksmē. Diemžēl šis teksts ir angļu valodā. Varbūt vajadzētu nodrošināt, uh, lai to, ka šis teksts arī tiek iekļauts šajā dokumentu kopumā angļu valodā. Un tagad par uh, ziņojuma, noslēguma ziņojuma projektu. Šeit pieeja ir nedaudz atšķirīga. Katrs no mums uh, vēlējās iesaistīties šajā darba procesā. Es izmantoju visus, visu to materiālu kopumu, ko man uh, sniedza dažādas politiskās grupas, esmu viņiem par to pateicīga un es centos iekļaut tos punktus, kas šķita svarīgākie un arī domāt par to, uz kāda pamata mēs varētu nonākt pie vienošanās. Bet pirms es pievēršos ieteikumiem, gribu uh, runāt par uh, ziņojuma ievadaļu, uh, par uh, to, kādas ierobežojumi mums bija, kādas bija mūsu pilnvaras darba sākumā, ka mums ir jāsaskaņo arī tas, kāda ir dalību valstu parlamenta attieksme pret mūsu ierosinājumiem un arī uh, Mums ir jāizvērtē tas, kā mūsu sākotnējie ieteikumi ir tālāk jātīsta, lai tos varētu realizēt. Un šo um, iemeslu dēļ es jums neierosina atgriezties pie tiem punktiem, par ko mēs bijām vienojušies pirmā ziņojuma pieņemšanas laikā. Es neierosinu atgriezties pie koordinātori identificētā piektā punkta par finanšu līdzekļiem, kā īstenot Eiropas Savienības programmas, jo par šo jautājumu parlaments ir pieņēmis ziņojumu 8. martā par finanšu inovācijām. Un es aicinu neatgriezties pie šī jautājuma šajā ziņojumā. Un tāpat eh, šajā parlamentā eh, Finanšu un ekonomikas komisijā un strādājot eh, pie tādiem jautājumiem arī kā ekonomiskā pārvaldība un tāpat arī par daudz gadu finanšu plānu turpmākiem uh, gadiem arī pie šiem jautājumiem tiek strādāt citās komitejās. Un tā, kad es palūkojos šā ziņojuma būtību un par to vēstījumu, par kuru mēs varējām vienoties un par ko nobalsoja parlaments 20. oktobrī ar lielu vienprātību. Proti mums ir jāpadziļina uh, Eiropas veidošanas projekts. Un šeit mums jādarbojas divos līmeņos, gan pasaules līmenī, gan Eiropas Savienības līmenī. Un es domāju, ka tieši tas ir tas vēstījums, uh, kas ir jāiestrādā šajā ziņojumā. Bet es uh, sajūtu tādu uh, Eh, zināmu negribību arī darba grupās šai ziņā, un eh, ja nekas nav teikts par Bāzeles eh, direktīvu, tad jākonstatē, ka daudziem vēl nav īstas skaidrības tomēr par idejām. Pirmajā salīdzinot ar pirmo ziņojumu, es domāju, ka galvenais, kas būtu jāsaka, ka krīzes galvenais cēlons ir globālais līdzsvar trūkums. Tas ir jānovērš. Un eh, tādēļ nevar domāt par globālu risinājumu, ja mēs eh, aizmirstam par izejas punktiem. Mums ir uh, jādomā par uh, globālu pārvaldību, paturot prātā, ka trīs gadus pēc krīzes sākuma finanšu tirgus uzraudzības mehānismi, kas ir izveidoti, mums joprojām neļauj optimizēt pieejamā kapitāla izmantošanu. Un tā ir mācība, kas mums noteikti ir jāgūst un mums ir jāizdara secinājumi. Un, un tas tieši saska, sasaucas ar starptautiskās finanšu e, monetārās sistēmas darbību. Bet uh, tas savukārt uh, sasaucas ar G20 darbību un lēmumiem. Eiropas valstīm, kuras nav zonas eirozonā, tā ir nopietna problēma, jo uh, šeit ir runa par atšķirīgu konkurētspēju eirozonā un tiek prasīts valstīm, kurā, kuras atpaliek savā konkurētspējā, veikt nopietnus taupības pasākumus bet uh, spekulācija ar valūtām ļauj uh, it kā kompensēt šādus uh, konkurēt spējas atpalīdzību, un tādēļ mēs nevaram ignorēt tādus jautājumus, kas ir saistīti ar starptautiskās monetārās sistēmas darbību. Tagad par ceturto nodaļu par 2020. Uh, gada stratēģiju. Šeit uh, galvenā virzība Eiropas Savienībā izējot no krīzes iezīmējas vairāki jautājumi, un man šķita, ka šeit es varētu gūt atbalstu no visiem proti runājot par ilgtermiņa investīcijām un par investīcijām domājot par nākotnes vajadzībām. Vai mēs varbūt varētu domāt uh, par šādiem pasākumiem 2020. gada stratēģijas sakarā? Un mani neapmierina risinājums teikt, ka Eiropai vairāk naudas nav un uh, Tādēļ ilgtermiņa investīcijām būtu galvenokārt jābalstās uz Ķīnas un citu reģionu kapitāla ieguldījumiem. Mēs nevaram Eiropas Savienībā vienkārši gaidīt tagad šādas kapitāla plūsmas parādīšanos. Un tādēļ mums ir jāmeklē citas stratēģija ilgtermiņa investīciju nodrošināšanai. Un atšķirībā no pirmā ziņojuma, e, es uzskatu, ka izglītības jautājums ir absolūti no, e, izšķirošs. E, izglītība varbūt nav tāda pievilcīgas investīcijas kā ITER, Galileo, tas tas uh, nav kaut kas tāds izcils un ļoti pievilcīgs, bet uh, šī joma varbūt ir mazāk redzama, bet tā ir absolūti stratēģiska. Non, c'est pas écrit comme ça dans le rapport. Es to atklāti tā neierakstīju šai ziņojumā. Man dažreiz ir tādas bažas, kad mēs raugāmies uz šiem taupības pasākumiem dažādās valstīs, ka no vienas puses it kā ir jāpilda 2020. gada stratēģijas mērķi un tā pašā laikā budžetā tiek pieļauti tikai tādi izdevumi, kas uh, nodrošina pensiju uh, sistēmas reformu, ieviešot kapitalizācijas principu, nevis nodrošinot finansējumu izglītības sistēmai. Un tagad mēs nonākam pie piektās nodaļas, kas uh, politiski ir ļoti nozīmīga. Šeit ir skaidrs uh, signāls uh, pēc 20. oktobra rezolūcijas mums, mums atkal ir jādod skaidrs politisks signāls. Mm, parlaments ir piekritis līguma pārskatīšanai minimālā apjomā, cik tas ir nepieciešams, bet, kā es teicu ievadvārdos, un kā to labi, labi ir pateicis Žaks Delors, šī Uh, līguma pārskatīšana un uh, pastiprinātā sadarbība var būt tikai pagaidu etaps uz uh, padziļinātu integrāciju, un Eiropas parlamentam ir skaidri arī jāpasaka, uz kurieni mēs vēlamies iet, jo ja mēs to nedarīsim, tad būs jāiztiek tikai ar padziļināto sadarbību. Es nekad neesmu īsti ticējusi šādai metodei, jo tas ir pretrunā ar Eiropas integrējošo metodi. Tā ir pašā laikā šobrīd Eirozonas dalībvalstīm ir īpaša atbildība par savu likteni un par Eiropas likteni. Un tagad uh, ir tāda uh, atšķirīga attieksme pret tiem, kas ir Eiropa, Eirozonā un kas nav, un ka tagad ir tāda kā ķilnieku situācija, tad iznāk, ka patiesībā lamatās nonāk tie tās tautas, kas mums ir uzticējušās ieviešot vienoto Eiropas valūtu. Es saprotu, ka ar 63 punktiem šis teksts tomēr ir ļoti koncentrēts un lakonisks Es centos uh, dot tādu, ierakstīt tādus uh, skaidrus, orientētus uh, formulējumus, un es šeit runāju par to, ka ir jāuzņemas atbildība, un uh, mums ir jādomā par uh, kompromisa Uh, sasniegšanu un ceru, ka grozījumu skaits būs saprātīgs, nepārsniegs 300 un ka katra grupa varēs dot savu atbildīgo ieguldījumu šai darbā. Paldies, priekšstādātāja kungs! Paldies, Pervanša, par šiem ievadvārdiem. Par laimi šodien mums nav vairs jādiskutē par uh, ziņojumu struktūru, jo mēs esam vienojušies, ka mēs runāsim par uh, pieciem galvenajiem tematiskajiem lokiem. Pervāns tā arī darīja. Un uh, pareizi arī beigās norādīja, ka mēs vēlējāmies tādu lakonisku ziņojumu ar uh, ļoti skaidriem paziņojumiem, un tas arī ir izdevies. Kolēģi, tagad došu vārdu politisko grupu pārstāvjiem un kā pēc tam katrs komitejas loceklis varēs izteikties. Sākumā došu vārdu Frankam Engelam, pēc tam Seržio Koferati, Olem Šmitam, Kalfana kungam un tad Kuntisa kungam. Tie ir tātad valdisko grupu pārstāvi, un pēc tam varēs izteikties uh, arī citi komitejas deputāti. Seržio, tevi es jau nosaucu, tu esi otrais. Pērvanš, neuztraucieties. Franks Engels, lūdzu. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Un es vispirms gribētu uh, izteikt cieņas apliecinājumus mūsu referentei, kura šķiet ir vismaz no mūsu viedokļa iekļāvusi galvenos ieteikumus, kas mums šķita būtiski šobrīd bet, eh, protams, tas eh, nekādi nav saistīts ar nākošu, ar šo ziņojumu, bet es gribu teikt, ka mēs varētu vēl strādāt vienu vai divus gadus, jo mēs vēl neesam nonākuši līdz krīzes atrisinājumam. Man ir tāds iespējas, ka tas varētu prasīt vairāk laika nekā tika iepriekš paredzēts pirms sešiem mēnešiem vai pirms gada, kā tas tika paredzēts. Mans eh, šis brauciens uz eh, Grieķiju apstiprināja manas bažas eh, attiecībā uz to, cik dziļi valsts var iestikt, zaudējot kontroli pār savām finanšu operācijām un cik grūti ir gūt atspērienu punktu un atkal izkļūt no, no šīs eh, krīzes un arī Portugālē droši vien būs uh, būs atkal uh, priekštermiņa vēlēšanas, un mēs nezinām, cik uh, slikto kredītu ir uzkrājies Spānijas bankās un varbūt atkal būs jaunas, jauni viļņi uh, protestējot pret kodolenerģiju. enerģiju Uh, balstoties uz to negad, kodola negadījumu, kas notika tālu no Eiropas, bet kas mūs ietekmē. Tādēļ man uh, rodas ieskaits, ka patiesībā mēs esam vēl daudz tālāk no atrisēm, nekā mēs bijām pirms gada. Uh, un runājot uh, par šo ekonomisko pārvaldību, es nezinu, varbūt šeit ir kaut kāda pārvaldība, bet uh, grūti saskatīt kaut ko ekonomisku šeit. Uh, un mēs nesam uh, nonākuši pie tādiem skaidrākiem secinājumiem. Un vispār man tāds jautājums rodas runājot par banku un finanšu uzraudzību kas vēl būs nepieciešams, ja situācija Grieķijā uh, atrisinātos uh, smagāk nekā tas bija paredzēts, un ja tas ietekmētu Grieķijas banku sektoru, tad uh, gal galā mēs varētu nonākt pie uh, banku sektora sabrukuma dienvidu austrumu Eiropā, un tad mēs saskārtos vēl ar lielākiem izaicinājumiem un jauniem izaicinājumiem, jo mēs neesam vēl šādām variantām gatavi. Bet, uh, kā jūs saprotat, nevar jau visu vienmēr paredzēt. Tagad runājot par ziņojumu kā tādu, šis apjoms ir um, atbalstāms un struktūra arī. Un, um, Es apsveicu to faktu, ka šajā ziņojuma projektā ir ierosinājumi padziļināt Eiropas integrāciju vēl vairāk, jo eh, gandrīz visos citos jautājumos mēs neejam eh, vairāk uz priekšu un eh, šķiet, ka tieši komisija neiet pietiekami tālu uz priekšu, runājot par daudzgadu finanšu schēmu. Grūti, viņi saka, laiki ir grūti un tādēļ mēs neiesim tālāk. Un es domāju, ka parlam, no parlamenta viedokļa tā būtu nopietna kļūda. Uh, Mums ir jābūt ir eh, it kā saprātīgiem, bet eh, šajā situācijā mums ir jāskatās tālāk un jāiet tālāk nekā citiem. Mums ir jābūt drosmīgākiem nekā citiem šai situācijā, un tad varbūt mēs spēsim ietekmēt situācijas attīstību pareizā virzienā. Eh, šajā brīdī, priekšsēdētāji kungs, man ir tāds iespējas, ka uh, Manai politiskai grupai eh, nebūs grūti aprobežot uh, savus grozījumus ar saprātīgu un uh, pārvaldāmu apjomu. Es no mūsu puses uzņemos uh, saistības neskriet pārāk tālu uz priekšu uz 500 grozījumiem, bet nu kādi uh, pāris desmit jau tomēr varbūt būs nepieciešama, bet tas būs tāds kontrolējams uh, apjoms. Un uh, tad uh, mēs 12. 13. aprīlī, kad mēs sanāksim atkal, tad mēs to izrunāsim. Esmu diezgan optimistiski noskaņots runājot par gala rezultātu. ja mēs skatāmies uz to, ko dara citi parlamenti krīzes situācijā, tad es domāju, ka mēs esam gājuši tālāk un strādājuši daudz padzirdinātāk un adekvātāk nekā to ir darījuši citi kolēģi citos parlamentos, bet varbūt arī viņu pilnvaras bija atšķirīgas, un tas jau ir apsveicami. Paldies! Tagad vārds Sergio. Grazie, Presidente. Volevo in primo luogo chiedere ai colleghi. Paldies priekšsēdētāji. Pirmām kārtām gribēju vaicāt kolēģiem. Gribēju lūgt kolēģiem atminēties, ka vairāk sociālisti un sociāldemokrāti šorīt, šodien nevarēja būt klāt šeit sanāksmē, jo viņiem paredzēta ļoti būtiska sanāksme Atēnās nu, tas tā neveiksmīgi sagadījās, ka šajā laikā notika lūk arī tieši šī sanāksme, tāpēc man nebūs tik daudz atbalstītā, bet nu centīšos arī viņus aizstāt, aizstāt un aizstāvēt viņu viedokļus. Nu, protams, ka visas grupas ļoti interesējas par šo gala rezultātu, jo ir jau paši pēdējie posmi strādājam pie gala finalizācijas. Ir bijušas arī zināmas loģistiski rakstura grūtības, bet, nu, es nedrī, domāju, ka mēs nedrīkstam ļautā mūs novērst no paveiz, pareizā ceļa, jo gala rezultātam ir ļoti liela nozīme. Domāju, ka, nu, esam izsaņēmuši, lūk, rekomendācijas no pervanšas. Viņi saka, lūk, vajadzētu ierobežot grozījumu skaitu, lai tas nebūtu tāds nepārvarams. Un mēs no sociāla demokrātistu grupas pilnīgi noteikti šo ieteikumu uztversim ļoti nopietni Es domāju, ka tas ir ļoti labs ieteikums un grozījums tiešām nevajadzētu izvērst pārāk lielā skaitā. Protams, ka ar grozījumu iespējams uzlabot kopā ainu un kopējo rezultātu, bet nevēlamies, lai tas kļūtu nekontrēlējami. Galu galā nevēlamies šīs prioritātes atšķēdīt, padarīt tās neskaidrākas ar grozījumu palīdzību un tāpēc ceru, ka tiešām visi atcerēsies šo re referents ieteikumu un uh, centīsies pārlieku neaizrauties ar grozīm. Es domāju, ka visiem saprotams, kāpēc tas ir vajadzīgs. Un mēs, kā jau teicu, darīsim visu iespējamo, lai tas tā arī būtu. Domāju, ka tā metodoloģija, ko izmantojam, bija ļoti pareiza kad runājam par šī ziņojuma kopējo struktūru gala versijā. Visi atminamies šo, starp, šo starposmu ziņojumu. Un uh, tas tika izmantots kā tāds atspie, atspēriena akmens, un uh, tā visu rezultātā varējām virzīties uz priekšu. Turklāt uh, Nedrīkstam eh, tiešām atsākt vispārīgas diskusijas par tām lietām, par kurām jau esam vienojušies, ko esam veiksmīgi atrisinājuši, kas, par kurām jau bijuši rezolūcijas un balsojumi plenārsēdēs, nu, kas tā tad ir jau sakārtotas un ieliktas plauktiņā. Pievērsīsimies tam darbam, kas vēl nav paveikts, tiem jautājumiem, kas vēl nav atrasināti. Un tas ir īpaši svarīgi ņemot vērā, ka pastāv arī objektīva rakstura grūtības šajā saistībā. Un mums tāpēc visiem ir jābūt ļoti savaldīgiem, augstasinīgiem. Tieši tā kā Engela kungs arī teica, krīze vēl nebūtu mums nav aiz muguras, krīze nav beigusies. Un ir pilnīgi iespējams, ka arī turpmākajās pāris nedēļās mēs redzēsim jaunas problēmas parādamies. Vai arī redzēsim, ka pēkšņi atkal uzpeld kaut kādas vecas problēmas kādā citā dalību valstī, kas nebūs spējušas izturēt šo krīzes slogu. Nu, tā mēs to redzam, to noteikam Portugālē, un, nu, jācer, ka nav citas valsts, kas arī jau gaida rindā uz līdzīgu veidu situāciju, bet neiespējami katrā ziņā tas nav. Šādas citas valsts vēl var parādīties, un tas, ka redzam noteikam Portugālē, redzam, ir nedaudz atšķirīgi no tā, ko manījām iepriekš. Teiksim, tas nav gluži Grieķijas un īrijas gadījuma atkārtošanās. Un tas ir tāpēc, ka daļa no darba, ko mēs esam veikuši šeit, šai komitejā, ir bijis veiksmīgs. Un arī tāpēc, ka esam piedevuši virzību uh, procesiem ar savu darbu. Ar savu darbu. Un tā visa rezultātā gan padomē, gan parlamentam ir izdevies nonākt pie daudz efektīvākas rēģēt iespējas. Nu, šoreiz vienkārši šī pieeja bija jāizmanto attiecībā uz citu jaunu valstu, respektīvi Portugāli. Nu, tātās vispārīgās līnijās esmu apmierināts ar to ieskicējumu, ko mums piedāvā Pervanš Berez. Mums ir jāatskļūst no krīzes, no jauna uzsākot ekonomikas un sociālo modeli, tātad to no jauna enerģizējot, palēžot, tas tiešām ļoti cietis visu šīs krīzes rezultātā. Un tas iespējams dažādos veidos jāpievērš uzmanību finanšu stabilitātes jautājumiem Tāpat arī jānotiek šiem uzraudzības instrumentu piemērojumiem. Viss ir cieši saistīts ar spēju šai pasaules daļā nodrošināt izaugsmi, ekonomikas izaugsmi. Jo, un tas nebūs iespējams, ja nevarēsim atrisināt sociālās problēmas, jo finanšu stabilitāti nodrošināt būs ārkārtīgi grūti, ja nebūs sociālās stabilitātes. Un vienmēr eh, var būt arī tādas situācijas, kur tas var atklāt sakot kļūt pat neiespējami. Mums ir bijušas ļoti plašas diskusijas par Eiropas sociālo modeli, un eh, tās pašā būtībā skāra doma par mūsu identitāti, kas mēs esam. Un vienlaicīgi tāpat laikā jāpatur prātā arī vidēji un ilgtermiņa mērķi. Zinām, ka šajā gala darbā pilnīgi noteikti būs arī vēl ļoti daudz jautājumu un neatrisinātu punktu. Pērvanš Beres jau uz dažām no tiem norādīja. Viņa teica, ka lūk, viena no mūsu lielākām prioritēm Eiropā ir bijusi enerģētikas politika, un lūk, šie pēdējie dramatiskie, traģiskie notikumi Japānā mums likuši atkal visu pārdomāt. Tam ir bijušas būtiskas sekas eh, uz kodolenerģijas sektoru Un, protams, tas attiec arī uz vidusjūras reģionu valstīm un notikumiem tajās. Lūk, eh, atkal jādomā par šiem piegādes kanāliem, naftas, gāzes, cauruļu vadiem, saiknēm starp valstīm, kas atrodas šajā reģionā, kuras iegūst eh, naftu. Un eh, mums tagad atkal jāvērš skatu uz šīm valstīm, domājot par energoapgādi. sabiedriskās debats atkal uzsāks, atkal mm, attīstība kodola enerģijas sektorā mazinās šo notikumu rezultātā, atkal pievēršamies naftai un gāzei, un kāda tad būs šī jaunā kārta ar starp valstu attiecībām? Kāda būs cenas līmeņa, cenu līmeņa? Kā šī situācija ietekmēs tirdzniecību? ir ļoti grūti prognozēt, kas notiks nākotnē, un tāpēc mums nāksies eh, visu šo strauji mainā, mainošamies ainu paturēt eh, acu priekšā. Un tieši tāpēc mums tiešām jāmēģina skatīties nākotnē tādā ilgtermiņā, lai mēs varam gūt kaut kādu priekšstatu par to, kāds modelis būtu šai pasaulē vispiemērotākais. Un tas varbūt būs atšķirīgi no tā, kādas domu gājienu izmantojām iepriekš. Tātad mums ir vajadzīgs izvēlēties pareizos mērķus, pareizos, um, pareizos centienus, un ļoti svarīgi, protams, nosūtīt arī atbilstīgas vēstis. Pilnīgi noteikti prioritāti jāpiešķir ir izglītībai sākot jau no pirmās skolas dienas līdz pat tālākai arod izglītībai, augstskolu izglītībai. Tas ir ļoti svarīgs elements, kas ļauj tālāk nodrošināt attīstību, izaugsmi. Tas varētu būt tāds pats centrālākais elements. Un līdz ar to tas ir arī tas aspekts, kurā mēs varam darboties tad, kad skatāmies uz Eiropu pasaules kontaktā. Tieši tāpat kā Beres skundze teica, līdzekļu ieguldīšana izglītībā krīzes brīdī nebūtu nav viegls lēmums. Tas ir daudz sarežģītāk nekā tas izskatās. Ir vajadzīgi milzīgi strateģiski lēmumi Un resursi, protams, šobrīd nav daudz, tie ir ierobežoti. Un pilnīgi noteikti tieši šāda situācija piedzīvojam šobrīd. Mums jādod savus ieguldījumus. Domājot par nākotni, mums jāliek uzsvars uz nākotni. Valdībām šobrīd tas nav viegli, valdībām ir um, savi domu gājieni, savi plāni, bet, kā jau teicu, tas viss saistīts ar eiropeisko identitāti. Un tāpēc uh, šiem mērķiem skaidru un gaišu nepārprotamā tekstā arī jātop noteiktiem. Paldies! Thank you, Mr. Chairman. Let me start by... by... Ola Šmits, paldies priekšādātāji! Pirmām kārtām gribēju teikt paldies referentai, kaut arī mēs nesam no vienas politiskās saimas, tā teikt, un atsevišķos gadījumos mūsu domstarības tiešām bijušas spēcīgas. Es tomēr gribu teikt, ka Beres kundze paveikusi lielisku darbu, tas nav bijis viegli. Un mēs droši vien jūsu dzīvi padarījām vēl sarežģītāku, bet eh, tik un tā visu cieņu. Bet iesākumā gribēju teikt kaut ko par pārsvārds par Grieķiju. Protams, ka šis samaglējums bija ļoti interesants, bet jāsaka arī nedaudz sarūktinošs. Jo ja pilsoņi un tauta nevēlas pārmaiņas, mēs nevaram viņus uz to piespiest. Mēs nevaram no Briseles šīs pārmaiņas īstenot. Pat no Berlīnes ne. Un tāpēc domāju, ka šīs nu, vizīte tomēr bija nedaudz sarūktinoša. Varbūt mums nevajadzētu šeit prediķot, bet ja vēlamies, lai Eiropa spēja rīkoties vienprātīgi, tad mums politiķi, lai mēs to varam darīt šeit kā politiķi šai namā un lai to var darīt dalību valstis, mums ir jāspēj rīkoties ļoti atbildīgāk veidā. Un domāju, ka tendences, ko novērojam, liecina par to, ka tā tas nebūtu nav. Tas jāsaka ir ļoti satraucoši. Nu, vismaz man tas šķiet ārkārtīgi satraucoši. Šķiet, ka es esmu vienīgais koordinators, kas ir šeit no valsts, kas nav Eirozonā. Izņemot, ka es Vinbērnu varbūt vēl. Bet viņi ir tā, kas, bet viņu valsts nemaz nevēlas būt Eirozonā, un tad savukārt tas ir citādāk. Es savukārt vēlos, lai mana valsts iestātos Eirozonā, un tāpēc varbūt manas piezīmes būs uh, nedaudz dīvainas, jums varētu šķisties tādas tā kā nērtas. Uh, bet es domāju, ka galu galā, es domāju, mēs nonāksim pie kaut kādiem secinājumiem tik un tā un tik, un tāpēc gribu pateikt tomēr to, ko gribu pateikt. Mēs vienojamies par to, ka vēlamies vairāk Eiropas. Nu, tā ir tāda kopēja vēlme pieeja šai parlamentā. Un šis dokuments Un tas vēl vienreiz eh, atkārtoju, tas ir ar ļoti plašu un tālu vīziju. Un es domāju, ka viena no problēmām Eiropā šodien ir tāda, Un te es atsaukšos uz vienu vecāku kolēģi, kas man teica, kad es tikko sāku strādāt politikas jomā, viņš teica, lūk, jūs esat līderi, kam jāspēj vadīt iedzīvotāji, kam jāspēj viņiem sniegt, piedāvāt vīzijas, bet jūs nedrīkstat skriet tik strauji pa priekšu, ka vēlētāji jūs vairs pat nepaman, jo jūs, jūs esat pazudis jau ceļa galā un aiz jums tik putekļu mākons. Un es domāju, ka tāda ir šī problēma mums šeit parlamentā. Nu, dodiet, ļaujiet man jums dot praktiski piemēru piemēru. Mēs pagājušajā gadā sagatavojām baču, budžetu. Visi parlamenti, visi mūsu kolēģi visā Eiropā pieņēma taupības pasākums, bet ne šis parlaments. Mēs izvērsām budžetu, mēs paplašinām, palielinājām budžetu. Vai tas bija gudrs, vai tas bija gudri darīts? Nē, nodomi jau bija tie vislabākie, bet es domāju, ka tas bija vienkārši katastrofāli. Un tas pilnīgi noteikti tikai pielēja eļu eiroskeptiķu ugunī. Mēs gal galā neesam tik tuvu pilsoņiem, kā mums to gribētos vai kā mēs to ceram. Un mums ir arī atsevišķi kolēģi galvaspilsētās, kas ir daudz tuvāki kolēģi, e, pilsoņiem un tautai. Un šajā saistībā man ir pāris e, komentāru par šo ļoti federālo Eiropu. Katrs punkts šeit pilnīgi noteikti ir rakstīts ar labiem nodomiem, un tas viss ir saprātīgi, bet ja mēs visu to saliekam vienā, tad kur tad šeit ir, kur tad šeit ir kāda atšķirība no federālas valstu savienības? Pie tā tad arī tiek nāc, kur tad ir šī robeža, kur ir tas limits? Un vai tā ir tā vēsts, ko vēlamies nosūtīt, nosūtīt iedzīvotājiem šodien? Mm, nu, esmu pārliecināts eiro obligācijas. Esam vienojušies par eiro, eiro obligācijām, to izdarījām jau decembrī. Es domāju, ka pie šīs vienošanās mums arī vajadzētu pieturēties. Nu, vismaz manā grupā ar to būs zināms problēmas nu, attiecībā šo formulējumu. Fiskālā harmonizācija, jā. Arī tam jāspēj, arī tas jānoformulē daudz precīzāk, ko mēs ar to domājam un mēs ar to saprotam kopējas uzņēmuma ieņēmuma nodokļu bāzi. Jā, tas, manuprāt, tas ir labi. Zinām, ka vairākas valstis e, tomēr pauž šaubas par šo ideju. Eiropas valsts kas? Parāda aģentūra. Vai tā ir tā vēsts, ko vēlamies šodien nosūtīt iedzīvotājiem? Atkal, neesmu pārliecināts. Finanšu uzraudzība, jā, protams, ar to mums nav nekāda problēma nodokļi. Tālāk, nu, nodokļi, jā, varbūt formulējums varētu tikt pamainīts, bet domāju, ka šī daļa varētu būt visumā pieņemama. Eiropas Savienības 2020. gada stratēģija priekšādātājs jau to arī pareizi teica, viņš to teica vairāk kārt, mums vajadzīgs vairāk Mario Monti ideju šeit. Globālā līdzsvar trūkums. Jā, mēs uzskatām, ka G20 ir tā struktūra, kam jāuzņemas vairāk atbildības, jārīkojas atbildīgāk. Apspriedām to pagājušās nedēļas sanāksmē, ja šeit aizpagājušā nedēļa. Un man tomēr gribētu zināt vairāk, kāds tad ir jūsu viedoklis, kāds ir šis priekšlikums pavisam konkrētos vārdos attiecībā uz ekonomiskās drošības padomi. Nu, jo tāds eh, teksts, tās formulējums šeit tiek lietots, un tā, tas tiek lietots ANO kontekstā pārsvarā. Man ir arī tādas, eh, nu, nelielas korekcijas attiecībā uz konkrētiem punktiem, tos es varbūt šoreiz pat nepieminēšu, jo tas nav tik nozīmīgi. Bet eh, tomēr gribēju vaicāt vēl arī par šo izglītības aspektu. Uh, Es domāju, šķiet tas bija 47. punktā minēts. Man šķiet, ka šī ideja ir ļoti interesa, interesanta, bet varbūt, ka jūs varētu mazliet sīkāk izkā, izklāstīt, ko ar to saprotat. Jo ir ļoti daudz valsts Eiropas Savienībā, kurām patiešām šobrīd ir nopietnas problēmas izglītības jomā ar izglītības kvalitāti bet ir citas valstis savukārt, nu, Somija, piemēram, kam veids ļoti labi. Un to par to liecina visādi pētījumi un tā tālāk. Un varbūt mums nevajadzētu. censties radīt tādu sajūtu, ka mēs tagad uzņemamies atbildību, atņemam šo atbildību no dalību valstu pleciem, noņemam to, jo nu, ir ārkārtīgi svarīgi, taču, lai vietējā, reģionālā un nacionālā līmenī varas iestādes varētu rūpēties par izglītības kvalitātes līmeni. Mēs varam varbūt piedāvāt šo pievienotās vērtības daļu, papildu vērtību, tam es piekrītu, Varbūt jūs varētu paskaidrot, ko tieši šeit bijāt domājis ar sevis teikto. Un noslēgumā gribēju teikt kaut ko arī par šo Eiro plus paktu. Nu, domāju, ka tā ir bumba ar laika degli. Ne jau mani tracina tik dikti tas veids, kādā šī ideja tika likta priekšā. Man vienmēr ir licies, ka saturs un rezultāts, kas ir priekšlikumā, par to vispirms ir jādiskutē. Un es domāju, ka arī pilsoņi būtu ieinteresēti vairāk šai saturiskajā pusē, un procedūras viņiem ir sekundārs. Es piekrītu šai kopienas metodē, pilnīgi, protams, bet eh, es domāju, ka problēma šobrīd ir tāda, ka ir četras valsts, kas ir ārpus Eirozonas, Lielbritānija, viņa nekad nepievienosies Eiro. Es atvainojos nevis ārpus Eirozonas, bet kas nav šai paktā Ungārija un tad vēl dažas citas. Un eh, domāju, tas diezgan katastrofāli, ja Eiropā ir šāda, šāds darbības veids, jo tas ir pirmais solis. Tad kāds būs nākamais solis? lasot avīzes, un to es ļoti uzmanīgi darīju šo nedēļas nogalu no Lielbritānijas puses, viņi burtiski apsveic šo gājienu, viņiem tas ļoti patīk. Viņi saka, lūk, tas ir pirmais solis, lai atstātu Eiropas Savienību, lai izstātos no tās. Nu, es domāju, ka varbūt mums vajadzētu uzsvērt uh, šai ziņojumā, ka šai idejai varētu būt arī bremzējošs efekts uz to, kādā veidā Eiropas Savienība darbojasies pēdējos 30-40 gadus. Kā jau teicu, pats es no valsts, kur parlamentā, parlamentārā opozīcija ir, nu, pret valdību viņi pateica jā, plus paktam piekdienu. Domāju, ka tas ir bīstami, tiešām nelāgi, jo tā rezultātā Eiropa šķelsies vēl vairāk. Un tā jau šobrīd ir šķelta. Bet domāju, ka šādā veidā mēs tikai kaitēsim situācijai un radīsim tikai vēl vairāk problēmu. Bet referents kundze, es domāju, ka jūs atradīsiet kādu risinājumu. Nu, tas bija tas, ko es gribēju teikt par šo ziņojumu. Paldies. Tālāk paskals. Jā. Es uh, pievienojos uh, Olis Šmita ievadvārdiem par referentes sveikumu. Mēs uh, pamatos atbalstām pieju, bet es gribētu īsumā pievērsties kādiem desmit punktiem, uh, par kuriem vai nu mums ir iebildumi vai jautājumi. Es tātad nepievērsīšos tādām vispārīgām skatījumam, bet konkrētiem uh, punktiem šai ziņojumā. Pirmkārt par kontekstu apsvērumi A līdz F. Man šķiet, ka šeit runājot par pasaules skatījumu trūkstā atsevišķi pamata elementi, par ko mēs varam vienoties. Pirmais, kas kā pietrūkst, ir uh, notikumi Japānā. Vairāki pievērsās tam, še, šis nav ziņojums par enerģētikas politiku, bet šie notikumi ir pietiekami nopietni, tas ir pavērsiena punkts mūsu uztverē par atsevišķiem jautājumiem, un, protams, tam būs arī makroekonomiskā ietekme, un es domāju, ka tas ir jāiekļauj apsvērumos. Otrs punkts - inflācija kopš uh, ziņojuma pirmās daļas, pirmās versijas uh, parādīšanās ir uh, notikušas jauna ekonomiskā attīstība, jaunas parādības parādījušās, kas ir ietekmējušas inflāciju Eiropā un arī ASV, un es domāju, ka par to arī ir vairāk jārunā šeit, jo tas pats te nav pieminēts. Arī tam uh, būs ietekme uz Eiropas īstenoto politiku. Trešais punkts, kā pietrūkst, ir vairāk no jums minēja jau Grieķiju. Uh, ir tas tātad, ka finanšu krīze ir pārveidojusies uh, ekonomiskā sociālā krīzē un uh, tagad tā pārvēršas politiskā krīzē un mēs saskaramies ar nopietnu problēmu uh, ar to, ka virkne politisko pasākumu, kas tiek īstenot Eiropas Savienības līmenī un dalību valstīs, saskaras ar pretestību, ka sabiedrība nepieņem valdību īstenoto politiku. Un tā ir jauna politiska krīzes dimensija, un par to arī vajadzētu vairāk runāt šai ziņojumā. Nākošā lieta kuras arī pietrūkst, ir tās, ka neviena no struktūrālajiem, neviens no struktūrālajiem krīzes cēloņiem nav atrisināts vai novērsts pas, eh, pasaules mērogā, jo projām pastāv līdzsvar trūkums un arī Eiropā pastāv eko, makroekonomiskais trūkums tagad eh, arī šīs parādu sloks joprojām pastāv, tas ir tagad novērsts uz, eh, novērsts uz sabiedrības valsts pleciem un tās valsts vairs netiek galā. Un eh, jāsaka, pilnvārds, kas mums tika dots sākotnēji, joprojām ir aktuāls. Un arī populisti un ekstrēmi labējie gļūst ar vien lielāku ietekmi, tas ir redzams Francijā, Somijā un tas arī apdrauda pakta Eiro plus apstiprināšanu. Un tas apdraud arī uh, e, Eiropas ekonomiskās pārvaldības struktūru izveidi. Tagad uh, pievēršoties uh, sadaļām konkrētām. Ceturtais un piektais punkts. Es domāju, ka vajadzētu vairāk uzstāt vai akcentēt. Es nezinu, vai šeit būtu nepieciešams grozījums par uh, formulējumu vai būtību. Ir jārunā par to, ka jāveic simetriski pasākumi. Uh, vien uh, deficīti eirozonā, piemēram, tirzniecības deficīts, nozīmē, ka citiem ir pārpalikums. Ja mēs domājam Eiropas līmenī, par Grieķiju, Portugāli, Īriju, tad ir jāskata šīs medaļas abas puses. Un mums, kā Eiropiešiem, ir jāskata situācija kopumā. Par piekto punktu. Es domāju, ka Eiropas Savienības pievienotā vērtība ir spēja uh, panākt to, ka sabiedrība atbalsta taupības uh, politiku un ir nepieciešams domāt par fiskāliem aspektiem. Ja mēs vēlamies samazināt budžeta deficītu un samazināt noteiktus izdevumus, tad tai pašā laikā ar tādu pašu politisko prioritāti ir jāļauj valstīm īstenot uh, manevrus, uh, dot manevrēšanas iespējas, nodrošināt papildus ienākumus, kas šobrīd nav iespējams. Ja mēs ne, ne, nerisinām šos jautājumus kopā fiskālo un uh, fiskālo aspektu un izdevumu samazināšanas aspektu taupības politikā, Es domāju, ka šeit netiek pietiekami izcelta Eiropas Savienības iespējamā pievienotā vērtība šajā piektajā punktā. Un jāizvērtē, vai mēs esam, varam vienoties par šādu kompromisu. Tālāk par Eiropas valsts kas, tāpat kā Ole Šmits, es gribētu zināt, kas šeit ir domāts, kāda būs sadarbība ar citām struktūrām Eiropas uh, Savienībā, piemēram, ar Centrālo banku Un tagad eh, pārēju tieši pie eh, ceturtās sadaļas par eh, konkurētspēju un ilgtspējību. Es domāju, ka mēs varētu vienoties, ka nākotnes ekonomika, Eiropas Savienības konkurētspēja lielā mērā būs atkarīga no Eiro, tās spējas veidot spējīgu ekonomikas attīstības modeli, uh, mazāk izmantot eh, importēto gāzi, naftu, attīstīt eh, zaļās tehnoloģijas, eh, konkurēt pasaules mērogā ar tām. Tieši tāds ir mūsu skatījums. E, mums, mēs nevaram nodalīt konkurēt spēju un ilgtspējību, bet gan šīs abas lietas ir neatraujami saistītas - konkurēt spēju un ilgtspējību ilgtspējība, un tādēļ nevajag radīt iespēju, ka šeit ir divi alternatīvi ceļi, kas būtu jāizvēlās. Tālāk par 35. punktu man ir jautājums, kāda ir saikne starp enerģētikas politiku un iekšējo tirgu. Šķiet, kā ir runa par divām atšķirīgām politikām, kas nav apvienojams. Un gandrīz esmu jau pabeidzis savu uzstāšanos. Un vēl 57. punkts, kas atkal sasauc ar Oles teikto. Es domāju, ka tiešām šodien būtu grūti runāt par Eiropas integrācijas padziļināšanu, neņemot vērā Eiropas Savienības demokrātiskās funkcionēšanas jautājumus. Un šķiet, ka šodien Eiropas tautām nav gribas uh, pāriet jaunā uh, integrācijas fāzē, ja nav arī šāda lēciena attiecībā uz Eiropas Savienības uh, institūciju atbildību un darbību. Tikai tad mēs varēsim domāt par padziļinātu uh, ekonomisko un uh, politisko integrāciju, šeit ir jādomā arī par institūciju darba uzlabošanu. Pēc... Tagad lūdzu Nikolaus kungs, lūdzu. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Paldies, priekšsēdētāj kungs, darbie kolēģi. Kopīgi ar, ar referentes kundzi es jau pusotru gadu darbojos šajā komitejā un es ļoti labi saprotu, ar kādām grūtībām ziņojuma tapšanas laikā sastapās mūsu referente. Un ir ļoti grūti uh, vienoties par tādu uh, kopsavilkumu. Tagad mēs esam sagatavojuši vidusposma ziņojumu, daudzi jautājumi jau ir tikuši atbildēti, varbūt neesmu saņēmis tieši tās atbildes, ko vēlējos dzirdēt, un ņemot vērā zinām spēku uh, samēru, Mums ir jācīnās pret zināmām klišajām, ir uh, konkrēti jautājumi pareizi jāinterpretē un uh, jānonāk pie tāda teksta, kas varbūt beigās īsti neatbildīs realitātei. Tā man šķiet. Godātais priekšsēdētāja kungs, kolēģi, es tagad varbūt nākšu klajā ar tādu simbolisku priekšlikumu. Arī referente uh, savu runu sāka līdzīgi, un citi kolēģi teica, ka krīze vēl nav beigusies, tā nav aiz muguras. Un īstenībā daudz no tādiem būtiskākiem krīzes cēloņiem joprojām nav tikuši izskausti. Uh, Tādēļ man vajadzētu piedāvāt pagarināt mūsu komitejas darbību. Tas nav nekāds jo, joks, jā. Nu, varētu, piemēram, um, par gadu ilgāk darboties, jo uh, mums nevajadzētu tagad radīt iespēju, ka krīze jau ir cauri. Un ja krīze vēl turpinās, tad mums arī vajadzētu darboties. Mūsu komitejai ir jāturpina būt aktīvai. Nu jā, es nedomāju, ka tam vajadzētu kļūt varbūt par pastāvīgu, ka tai vajadzētu kļūt par pastāvīgu komiteju. Es ceru, es ceru, jo cerība īstenībā mirst pēdējā. Es ceru, ka kādi no mūsu priekšlikumiem kaut kad tiks pieņemti. Daži no tiem varētu tikt daļai izmantot kā politiski instrumenti. Tā bija man pirmā piezīme. Otrā piezīme. Man ir vēl kāds priekšlikums. Godātais priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi, arī Šmita kungs un priekšsēdētāja kungs eh, dalījās savā pieredzē par ceļojumu uz Grieķiju. Un Šmita kungs teica, ka viņš bija vīlies, jo uh, viņam radās tāda sajūta, ka Grieķija īstenībā paši neko negrib mainīt, neko negrib darīt lietas labā. Ja mēs ņemam vērā to, ka ir vairākas valsts, kur, piemēram, eiro nav tik sen ieviests, un ir, eh, piemēram, Zviedrija arī uh, nevēlas iestāties eirozonā, tad jau varētu rasties iespējas, ka Zviedra arī neko nevēlas mainīt. Priekšsēdētāja kungs teica, ka tās ir arī tādas politiskas diskusijas Grieķijā, ka tur pastāv viedokļu šķelšanās. Jā, varētu teikt, ka tur tiek īstenots nacionālās programmas, ko tādu var redzēt arī Portugālē. Un ir jāpieņem dažādi politiski lēmumi. Varbūt šie politiskie lēmumi nevienmēr sakņojas tādā ekonomiskā nepieciešamībā, bet, nu, protams, to visu var aplūkot no dažādiem redzesleņķiem. ε, δεν ξέρω αν είναι στα αρμοδιότητές μας, μια αξιολόγηση των πολιτικών που ακολουθήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από συγκεκριμένες χώρες. Pāranalizēsim šajā ziņojumā, kā reaģēt uz uh, krīzi Grieķijā un uh, e, uz krīzi citās valstīs, vai mēs esam izvēlējušies pareizo metodiku. Uh, varbūt, eh, ka vajadzētu darīt kaut ko citu. Mums ir jāsaprot, vai tas ir nescerētos augļus un analizēsim situāciju, paskatīsimies, ko mēs esam paveikuši, ko ir paveikusi mūsu komiteja un ļoti rūpīgi iepazīsimies ar eh, faktiem, ar lietas būtību. Protams, mums ir jāmaksā arī tā demokrātiska cena par visiem šiem notikumiem, un ir grūti e, panākt to, lai pilsoņi atbalstītu šīs taupības programmas. Jā, tādam arī ir jābūt vēstījumam. Jā, stabilizācijas paketes jau tika piemērotas, tiek runāts par ekonomisko pārvaldību, un ja mēs to uzskatām par vienu no metodēm, tad varbūt tā arī ir tāda jēgpilna. Un e, stabilizācijas fonds e, tiek uzskatīts par vienu e, no integrācijas raundiem, un mēs domājam, ka mēs spēcinam un integrējam Eiropu tālāk. Uh, pateicoties krīzē, tad mums jādomā arī par demokrātisko leģitimitāti. Un ir ļoti grūti panākt, lai mūsu pilsoņi piekrist lēmumiem, kas bieži vien uh, nes viņiem ciešanas. Ļoti daudz tiek runāts par šo Eiro plus paktu. Mums, protams, ir jāparūpējas arī, lai to sabiedrība uzņemtu labvēlīgi. Tie bija tikai tādi ievadvārdi, ko es vēlējos paust. Tālāk B apsvērums. Tur ir runāts par revolūcijām arā pasaulē, bet tās nav pietiekami labi atspoguļotas. Eh, šeit varētu rasties pārpratumi, jo šķiet, ka šeit eh, referenti mēģina radīt tādu saikni starp revolūcijām arā pasaulē un asociācijas nolīgumiem ar šīm valstīm. Un Es domāju, ka tas pat tiešām nav attaisnojumi. Nevajadzētu domāt, ka tāpēc, ka mēs ar viņiem noslēdzām tirzniecības nolīgumus, viņi tagad devās ielās un cīnījās par savu demokrātiju. Turpinot savu domu gājienu. Man šķiet, būtu tāda veiksmīga doma eh, pa, pagarināt eh, šīs komitejas eh, darbības ilgumu. Un jāsaprot, ka dalību valstīs ir pieaugušas parādu summas, ir gan valsts parādi, gan privātie parādi. Un mums beidzot ir ļoti rūpīgi jāiepazīstas ar šīm dažādajām parādu izpausmēm un dažādiem parādu veidiem. Uh, Mums ir jāanalizē problēmas cēloņi daudz uh, nopietnāk, lai mēs varētu apzināties, cik liels uh, atbildības daļa ir jāuzņems uh, valsts iestādēm un cik liela daļa privātajam sektoram. Un es domāju, ka mm, iesaistoties, iegremdējoties šādās pārdomās, mēs varētu nonākt pie vairākām vērtīgām atziņām. Protams, ir nepieciešams arī stabilizācijas programmas, un tagad runājot par 48. Eh, pāntu, eh, komisijā arī ir pietiekami daudz pilnvaru, un, protams, tam varētu būt vairāk iemesli, kādēļ tas notika, un, uh, lai grozītu līgumu, te ir tāda nedaudz savādāka procedūra, bet beigās varētu notika tā, ka mēs mēģināsim grozīt līgumus un pašīs nesapratīsim, ka, pie kāds varētu novest. Tā tad eh, vajadzētu patiešām ļoti rūpīgi iepazīties ar šo 48. noteikumu. Un vēl kāda detaļa, proti eh, pārtikas eh, cenu nestabilitāte visā pasaulē. Ņemot vērā mūsu komitejas otro pastāvēšanas posmu, pārtikas produktu cenu nestabilitāte un pārtikas produktu nekaitīgums uh, ir jautājums, kas iekļūst aizvien lielāku aktualitāti. Un uh, tam ir jāpievēršas arī runājot par kopējās lauksaimniecības politikas reformu. Daudzi, piemēram, SVF uzskata par tādu bubuli vai uh, negantnieku, bet mūsu premjerministrs uh, šķiet bija tas, kas uh, uh ieveda šo SVF Eiropas Savienībā, un daudzi Grieķijas pilsoņi tā uzskata. Uh, Mums noteikti vajadzētu arī uz to atsaukties šajā ziņojumā. Konkurēt spēja Eiropas uh, Savienības 2009, 2020. gada stratēģija. Uh, šis ir tāds uh, sīzifa darbs mēs šo akmeni grūžam, grūžam kalnā, un tas tikai nāk atpakaļ uz mūsu galvām bet mēs tik turpinām to stumt un stumt, un tas krīt atpakaļ. Jā, nu šeit varētu uzdot retorisks jautājums. Vai mums tas ir jāizmanto vai nē? Es neuz, nezinu, vai liels investīcijas izglītība mums, eh, mums palīdzēs ātrāk nokļūt šajā uz zināšanām balstītajā pasaulē, uz zināšanām balstītajā ekonomiskajā ērā. Uh, Es neatbalstīšu šo uh, tekstu, un es nevarēšu balsot par to. Mēs, uh, protams, te runājam, ka ir jāiesniedz nedaudz grozījumu, nevajag iesniegt veselu kaudzi, mēs nevēlamies tagad uh, apgrūtināt eh, referents kundzi, bet eh, ir labi, ka mēs vēl varējām piedalīties šajās debatēs. Un jā, šis ceļš eh, ir ļoti garš un vēl neesam uh, redzējuši tā finišu taisni. Paldies! Tagad pietikainens kundze lūdzi. Paldies mūsu referentei par šo labo un centīgo darbu. Uh, Viņas izvēlētā pieeja ir ļoti līdzsvarota, un viņa ir ņēmusi vērā vairāk elementu saspēli, kas uh, ir nepieciešama, domājot, gan Eiropas, gan globālā līmenī. Mums ir jāparūpēs nevis par uh, grozījumu kvantitāti, bet par kvalitāti, lai tie būtu pietiekami vērtīgi un jēgpilni, un lai tie pat tiešām uzlabotu šo ziņojumu. Es tagad eh, tā detalizēti neiegremdēšos, bet eh, minēšu vairākus jautājumus, kas ir ļoti aktuāli un eh, varbūt arī daži detaļas, kurus pietrūks šajā ziņojumā. Pirmām kārtām runājot par parādu kontroli, izaugsmas nepieciešamību, domāju, ka definīcijas ir veiksmīgi izvēlētas. Un Es nezinu, varbūt mums vajadzētu to šeit tā vēl pamatīgāk iezīmēt. Politiskās grupas ir visai jūtīgi pret to noskaņotas un tāpat referente savā ziņojumā runā par Eiropas Savienības un nacionālo budžetu saskaņotību. Jā, protams, mums ir eh, jāparūpējas par sociālās atbildības izrādīšanu, par sociālo iekļaušanu, ir jāparūpējas par izaugsmas veicināšanu. Un mums eh, tas nozīmē, ja mēs vienā jomā vēlamies piešķirt vairāk finansējumu, kaut kur tas ir eh, jāsamazina. KLP reforma, kohēzijas politika, sociālās politikas, jā nu, tā ir tāda Pandoras lāde, vai pacelsim šo vāku vai nē, bet mums vajadzētu pateikt, ka šīs ir trīs uh, politiskās jomas, kurās ir jāinvestē, jums ir jāprūpēs par sociālo iekļaušanu, jāinvestē nākotnē, bet uh, ja jūs, jūs nevarat arī visu laiku tikai ņemt naudu no valsts kases, jo tas tikai šo parādu caurumu audzinās vēl lielāku, bet no kaut kurienes jau finansējumam ir jānāk. Ir ļoti labi, ka šeit ir minēta izglītība un, un zināšanām balstīta ekonomika, jo tie ir tādi ļoti nozīmīgi stūrakmeņi šajā arhitektūrā. Un ir labi, ka tiek runāts arī par um, reģionālo, vietējo un arī kopienas līmeni. ir jāsaprot, ka katrā līmenī ir, eh, protams, arī atšķirīgi šie instrumenti un uh, atšķirīgi atbildības. Uh, At, atšķirīgas atbild, atbildības jomas. Runājot par izaugsmu, tiek runāts arī par šo nacionālo budžetu un dalību valstu savietojumību, par izpētu un attīstību, inovācijām. Es vēlējos kaut ko dzirdēt arī par uzņēmumu kapitālu un trūkošajiem inter, instrumentiem Eiropas Savienībā, jo vajadzētu parūpēties arī par privātā kapitāla piesaistīšanu. Uh, izpētē un attīstībā. 36. Eh, punkts. Es eh, vēlējos eh, šeit redzēt eh, atsauci uz resursiem un, jo mums ir jāsaprot, kā atrisināt šo finansiālo trūkumu problēmu bet mum, mēs to nevaram darīt atrauti no resursu trūkuma. Mums tā tad ir jāuzsver šī resursu problemātika. Uh, Un jādomā arī, protams, par eh, pārtiks produktu cenu svārstībām. Jā, resursi, izēvielas, mēs šeit runājam par izēvielām, par pārtiks produktiem, eh, par bio daudzveidību, lauksaimniecību un tā tālāk. Es ceru, ka to var iekļaut tekstā. Talking about so much in this paper, and we shouldn't, that when Šajā ziņojumā ir rakstīts, ka runājot par finanšu regulējumu un Eiropas uh, ekonomikas uzraudzību, tie ir tikai pirmie soļi. Nu, mūs šī doma pilnībā neapmierina, bet tur nu gan ir minēts, ka nepieciešams spērt vēl turpmākus soļus, lai tiktu uz priekšu. Tālāk, uh, dažas piezīmes par šo globālā līmeņa pieeju. Es uzskatu, ka tā ir ļoti veiksmīga doma, bet no savas puses vēl piemetinātu, ka Eiropas Savienībai ir uh, sava ambīcija latiņa jāpa, jāuzliek vēl augstāk, lai varētu panākt kaut kādas konkrētas pārmaiņas globālajā līmenī. Tālāk par G20 spēlējamo uh, lomu ekonomiskās drošības padomi, ko, uh, kādas pārmaiņas uh, šis grēmijs īstā tad var panākt. Uh, Vēl divi jautājumi, kas uh, ir tāds galvenais politiskais vēstījums. Man likās, ka to vajadzēja vēl tā spēcīgāk uzsvērt. Šeit tiek runāts par Eh, kopienas metodi. Un vairākās vietās tekstā parādās šī doma, ka kopienas metodi ir jāizvairo, vai, jāizmanto vairāk un spēcīgāk un ir jābūt līdzsvaram starp kopienas metodu un starpvaldību metodi. Bet varbūt, ka mēs šajā tekstā varētu būt vēl drosmīgāki un paskaidrot, ko īsti tas nozīmē, ja, piemēram, ekonomikas politiku koordinēs dalību valstis. Tātad eh, šī valdība metode pret uh, kopienas metodi. Es eh, gribēju šeit tādu atsaucu uz to redzēt un arī uh, vairāk pārdomu, ko tas īsti nozīmēs. Un atsaucoties uz Oles teikto un citu kolēģu teikto, vai mēs esam piedzīvojuši politisko krīzi vai nē, tas ir ļoti smags jautājums un uh, neesmu vēl gatavs to atbildēt. Bet uh, Mēs šeit varam runāt par sijāms dvīņiem vai pat sijāms trīnīšiem. Izglītība un labklājība, un, piemēram, ja jūs mēģināt atdalīt šos sijāms dvīņus vienu no otra, tad eh, viens pēc tam var cīnīties ar milzīgām veselības problēmām. Nu, iznākums katrā ziņā nav paredzams. On, on growth... Runājot par izaugsmi, Tad, kad sākās ekonomikā krīze, pieauga arī populisms, un viņi jūta, ka viss šis līdzsvara trūkums un krīze ir kas tāds, ko var izmantot savā labā, jo daudz uzskata, ka politika, politiķi neveic savus uzdevumus, viņi pietiekami labi neaizsargāja pilsoņus un, un visi bija pakļauti šīm globālās ekonomikas e, vētrām, kas viņus šaustīja. Nu, es nesaku, ka tas ir e, pareizi par 100%, bet savas patiesības grauds tur ir. Runājot par izglītību un konkurētspēju. Protams, lai piedalītos politisko lēmumu pieņemšanā, jums arī ir jāsaprot, kas tad īsti notiek, kādi ir politiskie procesi. Ole teica, ka politiskiem līderiem nevajadzētu skriet tik ātri, jo viņi vienkārši tad eh, kaut kur pazūd un pilsoņus vairs nevar panākt. Man šķiet, ka tā tas nav Eiropā. Drīzāk lietas būtība slēpjas tur. Nu jā, varbūt jāatminas tas, ka es eh, nāku no Somijas un mums drīz būs vēlēšanas un jums vēlēšanas arī bija netik sen Zviedrijā, bet. Eh, št šķiet, ka cilvēki īstenībā tagad mēģina pat apdzīt politiķus un kāds mēģina teikt, es tagad būšu jūs līderis, jo politiķi to nevar panākt. Un tagad mēs te runājam uh, Eh, par apendicītu, piemēram, par aklās zarnas iekaisumu, jo cilvēkam ir iekaisus aklā zarna un eh, tagad šis piedēklis ir jāizgriež, bet cilvēks tomēr nevēlas eh, iet uz operāciju, viņš saka, ka viņš labāk iedzers precāpju līdzekļus un viss jau būs kārtībā. Un ko darīt ārstam? vai viņam iedot šos precāplīdzekļus, vai viņam uh, būtu jāpaskaidro ārstam, ka tomēr ir nepieciešams veikt ķirurģisku iejaukšanos. Uh, explain. Uh... Šī ir tā galvenā mm, problēma, kā paskaidrot, ka kopienas metode ir tā galvenā. Es nevēlos tagad kādu aizbiedēt, un, un protams, ārsts nevēlas aizbiedēt pacientu, kas cieši noklāts zarnas iekaisumu, bet uh, Tādēļ es neteiktu, ka piedzīvojam politisku krīzi. Manuprāt, šis ir izaicinājums demokrātijai. Un kā mēs cīnīsimies pret šo izaicinājumu, jo cilvēki jau nav stulbi. Maybe then this political whatever democracy. Kā veidot dialogu ar pilsoņiem? Un jā, runājot par demokrātiju, arī par to noteikti mums ir jāpadomā. Uh, Paldies, tagad Līza Jakonsārī lūdzu. Jo, kiitoksia, puheenjohtaja. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Tas ir ļoti labi, ka mēs šodien varam runāt par ziņojuma projektu jo pateicoties tam, mēs varam atminēties, kādu vēstījumu vēlamies paust ar ziņojumu palīdzību. Mēs vēl tā, tā, šeit iekļautās domas un atziņas varam formulēt labāk un skaidrāk. Mēs piedzīvojam vairākas krīzes - parādu krīzi, finanšu krīzi, konkurētspējas krīzi, politisko krīzi, risku, ka Eiropas Savienība varētu saprukt un. Es varētu arī piekrist eh, šim formulējumam demokrātijas krīze. Ja kun portugalilainen... Runājot par Portugāli. Ja komisijas prezidents, kas pats nāk no Portugāles, nevar pārliecināt savu valsti un savu politisko saimi par to, kas tad būs laba ekonomikas politika, kurš tad cits vēl to varētu izdarīt. Mums patiešām vajadzētu izstrādāt priekšlikumus, kā cīnīties pret Portugāles krīzi. Ja mēs uh, tagad padomājam, cik daudz priekšlikumu jau ir tikuši izstrādāti, kas jau ir ticis darīts, Eiro plus pakts. Un to visu paturot prātā, eh, man rodas jautājums, kā mēs varētu organizēt diskusijas parlamentā par Eiro plus. Mēs jau to esam darījuši kāds pāris reizes. ir e, ienākušies tik daudzi risinājumi, tik daudz priekšlikumu, ka ir grūti vispār visus tos apkopot un e, kādam tā skaisti pasniegt. Krīze ir kļūst par politiskās sistēmas krīzi, un tas īsnībā man rada visvairāk bažu. Olis Šmita uzdotais jautājums, ar kādu vēstījumu mēs vēlamies paust ar savu darbu – vai uh, mēs runājam par federālu pieeju vai par kādu citu pieeju. Mums ir katrā ziņā jābūt pragmatiskiem un uh, tādā pašā veidā arī jācīnās pret krīzi. Ja mēs vēlamies panākt labāku koordinācijas līmeni, augstāku koordinācijas līmeni, tad mums jādomā arī par pārvaldības koordināciju. banku uzraudzība praktiski ir kļuvusi neiespējama. Bankas tagad darbojas starptautiskajā arēnā, piemēram, Nordea banka un citas Eiropas bankas. Un, ja tās ir kļuvušas par tādiem starptautiskiem konglomerātiem, tad mums ir jāparūpējas par tādu visu Eiropas uzraudzību un kontroli ar nacionālu uzraudzību. Vien nepietiek. Tas ir ļoti nopietns veistījums, ko mēs tagad vēlamies uh, skaidru un gaišu pateikt. Tātad koordinācijai noteikti ir jābūt tādai daudz, daudz sazarotākai. Runājot par populistiem. Daudzi uzskata, ka Eiropai ir jāatrod risinājuma tad, ja mēs sastopamies ar problēmām. Tagad par praktiskām lietām. Pievēršoties uh, sīkāk tieši ziņojumam. Jā, ziņojumā runāts par izglītību. Izglītību mēs nevaram aplūkot tā pārāk šauri. Ir jāsaprot, ka tā ir pakārtot ļoti daudz citas disciplīnas un jomas, piemēram, konkurētspēja, prasmes, iemaņas, izaugsme. Kas mums ir nepieciešams tieši tagad? Mums ir jāparūpējas par uh, labklājību par kopējo labumu, un mums ir jāgūst sava mācība šais krīzes apstākļos, ko mēs esam no tā visi iemācījušies. Runājot arī par šiem bonusiem, honorāriem, ko saņem augstu līmeņu banku darbinieki, īstenībā šīs summas arī atkal turpina pieaugt. Un vai mēs esam guvuši no tā kaut kādu mācību? Mums ir jārīkojas inteliģenti, prātīgi un Tieši tādēļ ir nepieciešama izglītība. Ja mēs vēlamies labāk koordinācijas līmeni, ir nepieciešams investēt izglītībā, jo tas uh, noteikti ir jebkuras labklājīgas valsts pamatā. Ir jābūt šiem Eiropas domātājiem. Meklējot risinājumu, viņu noteikums varētu palīdzēt. Paldies! Paldies. Pirms dot vārdu atkal Pērvanšai, lai reaģētu uz kolēģu izteiktajiem, izteikumiem, uz visiem priekšlikumiem un piezīmēm. Es arī pats vēlējos dažas eh, domas paust. Es piekrītu tiem kolēģiem, kas teica, ka krīze vēl nav beigusies un krīze tagad turpina uh, mainīties, tā piedzīvo vairākas metamorfozes, tā kļūst no ekonomiskas krīzes par politisku krīzi un tā tālāk. tam veikuši vairākus pasākums, kas mums ir šķituši tādi labi un praktiski. Es nezinu, nu, to patiesā efektivitāte pierādīsies tikai nākotnē, bet ar tiem nav pietiekami. Uh, un e, ar šiem pasākumiem nepietieks, jo nemainās uzvedība, nemainās domāšanas veids, un tie, kas zināmā mērā arī radīja šo krīzi, turpina iet e, vai braukt pa vecajām sliedēm. Un tieši tādēļ es esmu noskaņots ļoti skeptiski un īsti nesaprotu, vai tie priekšlikumi, ko esam piedāvājuši, jau ir tikuši īstenoti un vai tie sasniegs mērķi. Jo, ja iesaistīto pušu uzvedība nemainīsies, tad jau daži regulēšanas priekšlikumi īstenībā neko nenesīs. Tātad tas ir tas risks kas pastāv tālāk. Eiroskepse pieaug un nevis pret eiro kā valūtu, bet gan pret Eiropas Savienību. Cilvēki ir noskaņot aizvien skeptiskāk. Tieši tādēļ, ja mēs vēlamies, lai Eiropas Savienība dzīvotu, piedzīvotu ilgu un laimīgu mūžu, mums ir jācīnās pret šo skepsi, kas valda sabiedrībā, un mums ir jāsaka, mums ir nepieciešams vairāk Eiropas. Uh, vairāk eiropeisks pieejas, un tad mums arī ir jāsaka, ko saņem pilsoņi no mums. Ja mēs, piemēram, ļoti daudz vēlamies darīt un lemt tieši Eiropas līmenī, mēs Eh, varam arī kaut ko dot atpakaļ, piemēram, kaut kāds lēmums, ko mēs paņemam no valstīm un mēģinam eh, izlemt te Briselē, mums varbūt eh, varam tos lēmumus tomēr piedāvāt lemšanai dalību valstīm, piemēram, reģionālā līmenī un lī, valsts līmenī. Tātad ne tikai visu laiku ņemt, bet arī kaut ko dot atpakaļ. Un kādas ir šīs lielās problēmas? Mēs vēlamies no vienas puses padziļināt Eiropas integrāciju un no otras puses Eh, vienmēr ievērot šo demokrātijas principu, un šeit rodas tāds antagonisms, proti, demokrātijas princips un lēmumu, kas jāpieņem pie vietas, un tālāk integrācijas padziļināšana. Šo dažādo elementu saspēli noteikti ir uh, jāņem vērā un arī jā, jāparūpējas, lai tā ir tāda gludāka. Un jāsaka, ka eiro ir ne tikai valūta, tikai maksāšanas līdzeklis, bet arī politisks projekts. Un ja pašā sākumā tas varbūt tāds nebija, tad tas par tādu laika gaitā tappa. Uh, Ja mēs runājam par politisku projektu, mums ļoti skaidri ir jāsaka, ka tie, kas nevēlas iesaistīties šajā projektā, īstenībā tādā ilgākā termiņā eh, distancējas no Eiropas. Un es pat būšu tik drosmīgs un teikšu, ka tā da, Eiropas Savienības valsts kas nav gatava iestāties Eirozonā, pievienoties šim politiskajam projektam, īstenībā distancēs no Eiropas Savienības nostājas maliņā. Tā var būt asociēta dalībvalsts, eh, asociēta partnervalsts, kā piemēram Norvēģija un Šveice, bet to nevar uzstīt par pilntiesīgu simtprocentīgu Eiropas Savienības dalībvalstu. Un to es arī bez aplinkiem pateikšu mūsu britu draugiem. Protams, tas, ko mēs piedzīvojam tieši tagad. Un es nerunāju par Zviedriju, jo es zinu, ka eiro, viņi principā vēlas uh, iestāties eirozonā. Īsnībā visas valsts vēlētos iestāties eirozonā, izņemot tikai Brītus. Un arī Dāņiem nekas nav pret eiro, un arī jaunās Eiropas, Austrum Eiropas dalība valsts to labprāt vēlētos, bet uh, Mēs pieņemam lēmums arī Eiropas Savienības līmenī. Un dalību valstīm ir jāpiekrīt šiem lēmumiem. Un ir valstis, kas tagad kritizē šo Eiropas projektu, un tas īstenībā nav patīkami, jo tā, to, uh, tās ir pieķerušās pie sviras, eh, kuru var darbināt pēc savas patiks un tādā veidā uh, palielināt savu ieteikumu, kad tas ir nepieciešams. Tas bija viss no manas puses, un tagad Pērvanš tev kā parasti pēdējais vārds lūdzu. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais euh, répondre aux uns. Jā, es uh, vēlējos uh, atbildēt uh, kolēģiem uz komentāriem, bet to darīšu pēc brīža. Bet tagad tādi pāris ievada komentāri. Daudzos uzrānās skanēja, izskanēja tas, ka Uh, ir jāapzinās krīzes uh, apjoms un uh, risinājumi, un ka mēs redzam, ka uh, visas prognozes ir izrādījušās nepareizas. Es, uh, protams, uh, arī būtu par to, lai mūsu pilnvars tiktu pagarināts un lai mēs varētu labi turpināt šo darbu bet es ierosinu šo diskusiju neuzsākt tūlīt. Mums eh, apzināmies, kādas ir mūsu komitejas eh, iespējas rīkoties. Dažas grupas aktīvāk darbojās nekā citas šajā komitejā, un mūsu ieskicētie risinājumi pirmajā eh, ziņojumā jau ir uh, Mēs uh, to ļoti labi saprotam, mm, varētu teikt, uh, joprojām aktuāli par spīti jaunai attīstībai, bet mēs zinām, ka šie risinājumi nav ieviešami ļoti ātrā termiņā, ka tie ir uh, paredzēti ilgākai nākotnei, un tādēļ, domājot par uh, mandāta vai pilnvaru pagarināšanu, mums ir jādomā arī par uh, efektivitāti. Ja mūsu krīzes komitejas uh, pilnvaru termiņš tiktu pagarināts un ja tas būtu pamatoti, ir uh, tiešām uh, jāpanāk, lai viss parlaments būtu apņēmības pilns mobilizēties un izmantot uh, šo svīru sadarbībā ar citām institūcijām, tad man nebūtu iebildumi pret uh, šo ierosinājumu, bet mums tomēr vajag uh, apdomāt visus šos aspektus, domājot par pilnvaru termiņu pagarināšanu. Mēs nevaram to darīt, lai vienkārši atkārtot jau iepriekš teikto vai teiksim, ka šeit būs kaut kādi desmit deputāti, kas kaut kur stūrī sanāks un, un apspriedīsies, bet mums ir jādomā par visu mūsu parlamenta darba orientāciju. Un to nav iespējams panākt, ja nav jaunu faktu un jaunu risinājumu. Runājot par šo krīzes komiteja ziņojumu un par, uh, par grozījumiem. Es atbalstu kolēģi ierosinājums par šiem diviem jaunajiem notikumiem, kas nav tieši saistīti ar krīzi un tāpat laikā. Uh, jā, šeit uh, jūs varat argumentēt, ka patiesībā viss ir savstarpēji saistīts šai pasaulē. Un, un nu, to apliecina notikumi Japānā un notikumi Arābu valstīs. Tas viss ir saistīts ar krīzi. Arābu valstīs notiek īsta revolūcija. Tas notiek uz vietas bez ārējās iejaukšanās, kaut arī Lībijā eh, ir eh, pasākumi, bet Tunisijā un Eģiptē nekādas ārējās iejaukšanās nav. Ne jau Francija, francūži ieradās šais valstīs, lai eh, organizētu revolūciju. To šīs tautas darīja pašas. Uh, un uh, to veicinā izglītības līmeņa uzlabošanā šais valstīs, un uh, cilvēku izmisums nespēja integrēties, atrast savu vietu pasaules ekonomikā. Uh, darbinieki netiek atalgoti uh, pienācīgi, multinacionālās kompānijas nedomā par ilgtspējīgu šo valstu attīstību un uh, pēļņa no naftas un gāzes uh, krājumiem uh, tiek noguldīta finanšu paradīzēs, nodokļu paradīzēs, nevis investēt šie līdzekļi valstu attīstībā. Uh, un Japānā, ko mēs redzam, kapitalistiskā loģika noveda pie tā, ka tika atļauts būvēt atomelektrostacijas uz seismiskā lūzuma. Tātad šie divi jaunie fakti apliecina pastāvošās sistēmas trauslumu un uh, jau 30 pēdējos gadus mēs esam ļāvuši kapitalistiskai sistēmai attīstīties uh, bez morāles, ētikas, domājot tikai par peļņu, un tas viss ir novedis pie tādiem pārspīlējumiem, kuru šo krīze, šī krīze uh, ļoti skaidri atmaskoja un parādīja. Bet es šo cīņu nevaru vest viena pati īsti es nevaru atsākt to pašu diskusiju, kas bija par pirmo ziņojumu. Mana analīze attiecībā pret šo krīzi vai manas šīs krīzes analīze nav mainījusies kopš tiem laikiem. Un pat uh, svarīgie notikumi, kas ir notikuši pēc uh, darba atsākšanas, tikai apliecina kapitalisma sistēmas pārmērības mūsu vienošanās pēc būtības mums liedz um, par uh, liedz runāt par citiem jautājumiem, par krīzes sociālajiem cēloņiem. Par to nav vienošanās. Par to runāt tālāk par uh, nodokļu paradīzēm, par uh, par citām lietām es arī šaubos, vai mums izdosies vienoties. Un mums jāpabeidz ir, protams, šis ziņ, gala ziņojuma projekts un mums ir jārunā par arābu pavasari, arābu revolūciju, tās būtību bet man nav pārāk lielu ilūziju runāt par, eh, runājot par to, cik tālu mēs spēsim iet attiecībā uz eh, šīm valstīm un notikumiem Japānā. Eh, tāpat grūtības es skat, saskatu arī runājot par taupības programmām un morāli. Ja mēs palūkojamies, kas notiek Portugālē, Grieķijā, tad uh, darbiniekiem vai strādniekiem tiek prasīts samaksāt par krīzes cēl, sekām, bet šo krīzi ir izraisījuši finanšu tirgi un to dalībnieki. Un man nevajag, nesakiet man, ka Grieķijā un Portugālē notikušais ir saistīts ar to, ka šīs tautas ir slinkas, nemaksā nodokļus. Ne jau tādēļ šīs valsts ir nonākušas krīzē cēloņi ir daudz dziļāki. Es saprotu, ka jūs priekšsēdētāji kungs nepiekrītat, un tieši tādēļ es uzdodu šo jautājumu, ka jūs man nepiekrītat. <clears throat> Es gribu, lai viss mūsu starpā būtu skaidrs, kolēģi. Jā, mēs nolēmjam. Ja mēs vienojamies, ka mēs neesam vienas prāts, vai arī mēs vienojamies par to, ka mēs esam vienas prāts. Es negribu balstoties uz šo ziņojumu projektu nonākt pie tādas situācijas, ka ienāk milzīgs skaits nogrozījumu par to, ka portugāļi nav sapratuši, kas īsti notiek. Es gribu teikt, ka banķieri joprojām nav sapratuši, kas notiek. Un ka š, Un, un patiesībā taču banķieri absolūti nav mainījušies. Un ja ir kāds jautājums par investoru eh, kompensācijām, tad cietušajām ir jāmaksā šīs kompensācijas. Tā tas tiek pasniegts mums. Es šo ziņojumu rakstīju ar ideju, ka mums visiem ir jāstrādā kopā un maksimāli efektīvi jāmeklē risinājumi izējai no krīzes Eiropā. Bet uh, Ja tagad mēs meklējam vainīgos un uh, sakam, ka tautas neko nesaprot un neko negrib mainīties, cilvēki saprot gan, un mēs uh, saprotam, ka nevaram balstīties tikai uz kodolenerģiju un uh, patēriņu kredītiem. Mums ir jāmaina mūsu dzīvesveids, jādomā par energoresursiem, ilgspējīgiem priekšsādātājs, es domāju, ka tu varbūt mani nepareizi saprati. Es domājot par to, ka uzvedība nav mainīsies, es runāju par baņķieriem to teikdams, saka priekšsādātājs. Es šeit domāju baņķierus. Berešs kundze, kad tu runāji par uh, šo rīcības uh, modeli par to, ka nekas nav mainījies. Es nedomāju, ka tu runāju par baņķieriem, par runājot par šo braucienu uz uh, Grieķi. Priekšsēdētājs, es šeit balstījos uz Zviedrijas piemēru, kad Zviedrija saskārās ar līdzīga apjoma krīzi, un arī Somijā man atgādina tad deputāti un uh, citi mm, politiķi vienojās par to, ka viņi atteiksies no savām politiskām donstarpībām, jo tā ir valsts nacionāla krīze un visiem jāstrādā kopīgiem spēkiem. Bet šāda pieeja nav ne Portugālē, ne Grieķijā. Uh, Berešs kundze, ja tā nav Portugālē un Grieķijā, <sighs> es nezinu. Tas Tas nevar būt šā ziņojuma temats, jo tad mēs nepie kā nenonāksim. Uh, tad mēs runājam par ekonomikas pārvaldību un ko mēs pie, ierosinām un kas tika darīts Zviedrijā un Somijā un kas notiek Portugālē un Grieķijā. Uh, mani, mēs nesen uzzināju ļoti interesantus divus jautājumus par uh, runājot par darba spēku izmaksām un konkurēt spējas izvērtējumu. Un tas saucas arī ar Žaka Delora teikto uh, pusdienās, kurās piedalījās Nacionālā parlamenta deputāti. Jā, šeit tiek uh, runāts par to, ka nosodāma ir algu indeksācija. Uh, Bet kādēļ tad šāda indeksācija tika ieviesta? Tas bija elements, eh, kā panākt, lai eh, strādnieki piekrītu uh, eh, algu mērenībai, jo viņi vienmēr baidījās no pārmērīgas inflācijas, un tādēļ tika ieviest šāds mehānisms, kas uh, līdzsvaros situāciju. Un ja mēs runājam par konkurētspēju, varbūt tad starptautiskās darba organizācijas eksperti saka, ka šāda kritika ir nepareiza manis uh, iepriekš uh, minēto iemeslu dēļ, ja mēs runājam par Portugāli, Spāniju un Grieķiju. Jā. Tad ir jādomā par uh, ražošanas citu ciklu, ja mēs runājam par darba izmaksu vienību, kā galveno elementu, lai organizētu valsts konkurētspēju, tad Šodien patiesībā uh, Startautiskā valūtas fonda līdzekļi, kas tika izmantoti Āzijā vai Latīņa Amerikā, ir tādi, tādi tur ir tādi paši noteikumi, kādi tiek uzspiesti Eiropas Savienības dalību valstīm. Tātad ir Vašingtonas konsens, kas ir kļuvis par Briseles konsensu. Tā ir organizācija, kurā ir pārstāvēta valdība, darba devēja un darba ņēmēja. Trīspusējās sarunā šie jautājumi tiek apspriest. Un ja mēs runājam par taupības pasākumiem un morāli, tad es atkal negribu šeit eh, iedziļināties šais jautājumā, šai ziņojumā, jo mēs nevēlamies atgriezties pie situācijas, kāda bija pirmā ziņojuma sakarā, jo es zinu, kā, kur, kur es varētu atkal uh, iekāpt. Tālāk runājot par federālismu. Tas bija, šis jautājums bija ļoti aktuāls un mums Eiropa Eiropiešiem, es domāju, bija jāuzņemas atbildība par kopienas metodas plašāku izmantošanu, par sociālo dialogu, eh, sarunām ar, starp sociāliem partneriem un balstoties uz uh, pozitīvo pieredzi, kas gūta atsevišķās Eiropas saimnības dalību valstīs, kur situācija ir labāka. Es domāju, ka mums ir būtu jābūt uh, demokrātiskam procesam, pēc iespējas demokrātiskam, un es, protams, uh, ceru saņemt arī šādus grozījumus, bet tiešām ir ļoti skumji skatīties, kas notiek, tā skaitā manā valstī, kas notika uh, svētdien. Uh, Vienīgais patiesībā, ko cilvēki redz, ka krīze turpinās jau trīs gadus, un viņiem rodas iespējas, ka vienīgais, ko Eiropa vispār ir panākusi, ir taupības pasākumu ieviešana. Un tagad es arī gribēju uzreiz atbildēt Huntis kungam. Manis ierosinātais ir patiesībā pret pretējs tam, ko viņš teica. Es runā, ierosinu runāt skaidri par skaidru konvenciju vai vienošanos. Šeit arī tika pieminēts viens ļoti būtisks, manuprāt, jautājums proti par uh, to, kā komisija strādā pie daudzgadu finanšu schēmas. Es domāju, ka mūsu komitejai būtu jāsaklabās spiediens, lai uh, šie projekti būtu tālējošāki. Un es domāju, ka tas ir pilnīgi normāli no parlamenta puses, jo tādas ir arī mūsu pilnvaras. Un tā ideja, ka mūsu priekšā ir atbildība par izvēles izdarīšanu ir taisnība un kā tad mēs dodam manevrēšanas iespējas valdībām, vai tad tiešām tikai ar taupības pasākumu uzspiešanu, bet ir jādomā arī par nākotnes investīcijām, kas būs nepieciešams un varbūt ne tikai ar Ķīnas kapitālu mēs spēsim finansēt ilgtspējīgu attīstību un izaugsmi Eiropā. Kolēģis Olē Šmits uh, teica, ka ir ļoti uh, skumji, ja Grieķi nevēlas mainīties. Es nezinu, ko viņš ar to domāja Vai viņš domāja tikai strādniekus, vai eh, es domāju, ka visiem tad ir jāmainās, ne tikai strādniekiem. Protams, nevar uz, saglabāt to pašu energopatēriņu līmeni kā vakar, un, un arī tai pašā laikā nevar piekrist tam, ka tikai nabadzīgie savelk jostas ciešāk. Tālāk par nākotnes redzējumu. Jā, mums ir jāraugās tālā nākotnē. Un es domāju, ka mums tāds signāls arī jādod mūsu komisijai, par to mēs jau runājam no paša sākuma. Un es nedomāju, ka krīze īpaši maina mūsu skatījumu nākotnē. Runājot par kā 20, jā, mums arī bija darba grupas sanāksmi. Es domāju, ka šeit vajadzētu mainīt G20 konfigurāciju, vajadzētu pārstāvētāji būt eirozonai, bet jautājums ir tāds, ka šīs uh, pagaidu struktūras ir jāsavieno ar ANO struktūrām. Un uh, mums ir uh, jādomā par pasaules ekonomikas pārvaldību un jāveido tāds fórums, kas varētu sekot ieteikumu īstenošanai. Šobrīd tā tas nav. Katreiz šeit tiek uzņemtas saistības un tās mainās un nevar izsekot, vai tās tiek īstenots vai ne, un šis process nav efektīvs. Un ja mums ir kāda vīzija, ja mēs esam vizionāri, tad vajag atzīt, ka nav jēgas uzņemties saistības, kas netiek izpildītas, jo uh, nepietiek vienkārši priecāties par G20 eksistenci, jo tā darbība nav pietiekami efektīva, lai pārvarētu problēmas. Un mums pietrūkst, un par to jau es šķiet runāju. Es nevēlos atgriezties pie tām lietām, par ko jau ir bijusi runa pirmajā ziņojumā par ilgtspējību un konkurētspēja, par to jau ir bijusi runa pirmajā ziņojumā. Ja, ja mēs atkal atkārtosimies, tad, tad tas būs pavelti. Bet varbūt vajag arī atgriezties pie kādām lietām. Tālāk par piekto punktu par nodokļiem un ieņēmumiem. Tas būtu atbalstāmi. Un par Eiropas valsts kasi kas arī izskanēja. Es gribēju teikt tikai, eh, ja būtu šāda Eiropas valsts kase, tas būtu tikai to debašu turpinājums, kas mums bija par eh, eiro grupas vadītāja lomu. Un to es negribu šeit atkārtot. Jāskatās arī, kā notiek attīstība ar eh, Lēdiju Eštonu un vai mums ir jāatgriežas pie tīri kopienas metodes, bet atklāt runājot, iniciatīvas, rīcības spēja atsevišķiem komisāriem būtu jāmaina. Šeit nevar būt tikai tādas politiskas vadlīnijas, to nu gan es neatbalstītu. Viens jautājums, kur uh, mans viedoklis nav mainījies, ka sadarbībai starp finanšu tirgus un ekofinu eh, šeit sadarbībai ir jābūt eh, ciešākai un vajadzētu būt kaut kam, kas līdzinātos Eiropas valsts kasei. Un eh, centrā, Eiropas centrālā bankā nav neviena, kas varētu veikt kontrekspertīzi un analīzi par šādiem jautājumiem, bet uh, ir nepieciešama, protams, lai to panāktu lielāka koordinācija, lai Eiropas Savienības valsts uh, vienotos par, par uh, ekonomikas politikas koordināciju un tālāku integrāciju. Bet par to jau tagad tiek diskutēts. Es, protams, ar šādu nosacījumu varētu piekrist, ka mēs uh, uzticam šos pienākumus Eiropas centrālajai bankai, ka tā kļūst tāda kā valsts kas Eiropas līmenī. Bet paradoks pirms eh, ir tāds, ka pirms eiro ieviešanas dalību valstīs, tad, kad bija jāvienojas par maiņas kursiem vai par valsts parādu situāciju, tad eh, šādus izvērtējumus veica valsts kases, nevis centrālās bankas. Bet šodien galvenais A un Z šajā uh, ekspertīzē Grieķijā, Portugālē, pirms paplašināšanās, pirms intervences finanšu tirgu. Par visu ir atbildīga centrālā banka. Centrālai bankai ir pilnvaras monetārās politikas jomā, jo pretējā gadījumā uh, Visu nosaka centrālā banka, un centrālā banka tā vietā, lai domātu par banku sistēmas veselīgu darbību dalību valstīs, Vācijā par krājbankām vai par Francijas bankām veiksmīgu darbību. Tagad centrālās bankas cenšas visu regulēt jau algu līmenī. Es domāju, ka Mēs visi vēlamies vienu un to pašu, jo tas būtu citādi pretrunā ar mūsu pirmā ziņojuma secinājumiem. Uh, Huntis kungs šķiet, ka es jau esmu jums atbildējusi, runājot arī par, uh, š, par eiro. par līgumu un kon, konvenciju vienkāršo to procedūru un par līguma maiņu. Uh, Jā, tā bija tāda kritiska situācija un Grieķu un, un uh, ir kolēģiem arī vajadzēja, lai tas tiktu pieņemts, bet mums arī jāuzņem savā atbildību un jāsaka, nākošreiz tā nu nebūs, ka mēs tik vienkārši piekritīsim līguma maiņai, jo te arī ir jādomā par demokrātijas aizstāvēšanu. Par sociāliem jautājumiem, to šķiet jau es atbildēju iepriekš. Pitikainens kundz, kad runāja par kopienas metodiem, par to, ka jāiet vēl tālāk un ko tas nozīmē. Jā, šeit ir jādomā par demokrātijas būtību. Uh, esmu gatava šos ziņojumus apskatīt, tos grozījumus izskatīt, bet nu nevajag jau atkal izdomāt divritēni tomēr. Un par demokrātiju. Ja mēs skatāmies, kas notiek, piemēram, Portugālē, kā, brī, kā lai brīnās par to, ka Portugālē ir krīze. Valdība jau gadu ir tagad izstrādājis, gadu laikā izstrādājis četrus taupības plānus, un kā tad var būt, ka trim mēnešiem pietiek, lai izpildītu vienu un tagad atkal ierosinātu otru. Protams, ka šeit nav nekādas izredzes vispār izkļūt no krīzes, un šeit ir pilnīgs izmisums. Un, ja mēs runājam par demokrātijas krīzi, tad jautājums, kā vispār par Portugālu tika iesaistīti jau no paša sākuma un ko mēs tagad prasām no Portugāles. Paldies, priekšsādētāji kungs. Es uh, pateicos jums par to, ka jūs labi uh, interpretējāt šo terminu dalībnieks un uh, ka jūs atzīstat, ka finanšu tirgi joprojām nav mainījuši savu uzvedību, neko nav mācījušies no krīzes. Un uh, ka mums ir jāatsāk atkal sarunas, domājot par finanšu tirgus dalībniekiem, par eiroskepticismu. Es domāju, ka tur jau viss ir izrunāts. Un tagad par par eh, šo Eiropas eh, sadalīšanos, par izstāšanos no Eiropas. Es nezinu, vai vajadzētu iet tik tālu. Esmu ļoti eiropeiska pēc savu noskaņojumu un Eiropas veidošanās. Ja mēs, piemēram, iedomātos, ka Turcijai vajadzētu arī pievienoties Eiropas Savienībai, eh, vai mums vajadzētu turpināt saglabāt šo divējādību, divdomīgo situāciju par eirozonu un par dažādām atbildībām. Jā, es, protams, runāju ļoti gari un uh, tādēļ varbūt, ka runājot par grozījumiem, man nebūs iespēja izrunāt visus šos politiskos punktus. Paldies, paldies Pervanšai, paldies visiem kolēģiem, kas uh, piedalījās diskusijās, divi īsi paziņojumi pašās beigās. Uh, Visi grozījumi ir jāsniedz līdz 13. aprīlim, un es jūs lūgtu tātad visus grozījumus sagatavot līdz eh, šai dienai. Tā ir trešdiena. Nākamā tikšanās mums ir 11. Eh, aprīlī. 16. pie mums uradīsies krīžu komitejas pārstāvs no Vašingtonas, un tad mums pēc tam vēl būs laiks, lai apspriestu uh, grozījums ar pērvanšu. Priekšsēdētāji, vai jūs piekristu, ka es lūgtu grozījumus iesniegt? Nu, tikai caur koordinatoriem un ēnu referentiem, nevis tā plaši, jo citādi, ja katrs katrā politiskajā grupā bez koordinācijas iesniegs grozījums, tad viss tas, pie kā mēs esam nonākuši kopš darba uzsākšanas, mums tiešām būs vajadzīgs otrs mandāts. Es, protams, to varētu atbalstīt, bet mēs teicām, ka mēs mēģināsim. Uh, saglabāt grozījumu skaitu pēc iespējas mazāk. Es domāju, tas būs pietiekami pragmatiski, ja koordinatori uh, Eh, paņems eh, savu grupas eh, kolēģu grozījumus un tos apkopos, un tā tad pēc tam tos iesniegs tālāk komitejā. Nu jā, tāds labs praktisks priekšlikums, to mēs noteikti varētu atminēties. 11. aprīlī pie mums ieradīsies Angelīdis no ASV, viņš eh, kongresā vadīja krīžu komiteju un 12. mums būs kopīgas diskusijas par uh, gala noslēgumu un 13. aprīlī visiem grozījumiem jābūt iesniegtiem. Paldies!